Eh, sašķēla Eiropu, pirms tika izveidota monetārā savienība un pirms tika atviet, atvērtas robežas, mēs eh, augām ar eh, lielu kinematogrāfijas mantojumu. Tas ir kopīgais mantojums, kas mūs padarīs vienotākus padarīs mūs eiropeiskākus. Mēs esam vienīgais parlaments pasaulē, kas piešķir balvu kinematogrāfijas jomā. Visas trīs filmas tajās jums ir bijusi, tās jums ir bijusi iespēja noskatīties šajās nedēļās. Tās ir uh, subtitrētas 24 uh, valodās un tās ir demonstrētas visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Ir notikušas uh, tātad filmu rādīšanas debates, organizētas paralēli 46 pilsētās, un tā ir Eiropas Savienības kreatīvā programma, kurai arī gribu pateikties, gribu pateikties visiem, kas ir veicinājuši, kas ir strādājuši pie tā. Un paldies eh, par visiem, kas ir devuši iespēju visiem šiem autoriem un režisoriem vest šo dialogu ar publiku. Pirms eh, iesniegš, piešķiršu šo balvu, es gribētu tiešām izteikt cieņu visiem eh, režisoriem, kas ir klāt. Kino mēs redzam pašu gala produktu, kas jau ir pabeigts, noslībēts, bet, nu, būtu labi arī atcerēties, ka tas viss ir ļoti smaga darba un kaislības rezultāts. Tas ir smags darbs, un dažkārt ir jāuzņemas arī riski. Uh, Ar šiem saskaras režisori un filmu autori savos darbos. Tāpat arī jābūt drosmei ķerties pie jautājumiem, kas dažkārt ir nērti, un jautājumi par politiskām aktualitātēm, un jācīnās visu laiku par izteiksmes un radošumu brīvību. Eiropas eh, parlaments eh, strādāja pie direktīvas par eh, autortiesībām un aizsargāja autortiesības un aicinam nacionālos parlamentus to visu arī ratificēt. Reģis, režis, režisori kurus mēs izvirsam Luks balvas saņemšanai. Es domāju, ka jums visiem ir jābūt ļoti lepniem, lai dzīvo kino, lai dzīvo izteiksmes brīvība, lai dzīvo mūsu autori un režisori, kas šodien ir šeit klāt. Liels paldies! Questa è la busta. allora. Un tā tad. Dievs ir. Dievs ir, viņas vārds ir Patruņa. Teona Stugar Mitevska kundze. I actually I prepared something. <clears throat> I ask you for your patience. Sorry, it's a very exciting moment, but it's coming, coming. <clears throat> Lūdzu jūs pacietību. Ļoti tāds satraucošs brīdis, bet tūliņ būšu gatava uzstāties. Petrūnija. Petrūnija. Petruņa ir uh, kāds, kas cīnās, kas izaicina viņas uh, pretestība un uh, drosme, arī uh, daudziem liek viņu ienīst, bet viņa cīnās par taisnīgumu. Un tas uh, mūs uh, visus aizkustina. Maķedonijas politiķi Alaž eh, kritizē par to, ka mans films ir pārāk politizēts, un tā arī ir. Un es esmu uh, filmu režisore, kas uzskatu par savu pienākumu runāt par problēmām, paust savu viedokli un uh, runāt par to, par ko citi neuzdrošinās runāt. Bet ja mēs neuzdrošināmies pieskarties sāpīgām problēmām, kā tad mēs izveidosim labāku nākotni? Un mums ir jābūt brīvībai brīvībai um, paust savu viedokli, un tādēļ tagad vēršos pie jums, pie politiķiem, mākslinieku vārdā visā Eiropā, lai jūs varētu mums palīdzēt, lai mēs varētu baudīt savus pamatiesības, runas brīvību. Oleg Sensov was here. Vakardien šeit bija klāta Oļegs Senčovs. Viņš pavadīja cietumā piecus gadus. Mums uh, nevajadzētu pieļaut ko tādu uh, šajā pasaulē, un tas nedrīkstētu nekad atkārtoties. Un tā ir mūsu kopīgā dzīves cīņa, gan mums, māksliniekiem, gan jums, politiķiem lai varētu saglabāt runas brīvību un gara brīvību, lai mēs varētu runāt brīvi, nebaidoties ne no viena. Es esmu sieviete, maķedoniete un eiropiete. Un es ticu no visas sirds tam, ka Eiropas Savienības nākotne ir solidar meklējama solidaritātē un iekļaušanā, nevis atstumtībā. Je suis Es esmu sieviete, maķedoniete, eiropiete, režisora atkārto franču valodā. Eiropas nākotne ir meklējama solidaritātē un iekļaušanā, nevis atstumšanā. Paldies! Yes, the mic oh, no, the microphone is on. And we should continue because they are... Mums vajadzētu turpināt, jo šeit ir klāt arī citi uzvarētāji. Rugite. Yes, you have time. Jā, jā, jūs, protams, varat nofotografēties. Jā, es uh, gribu apsveikt uh, režisori, Petruņas režisori, bet īstenībā šeit ir arī vairāki citi uzvarētāji, tātad otrās vietas ieguvējs vai vēl viens uzvarētājs. Cold case Hamarskēlda neatklātā lieta. Please don't leave. Lūdzu, nedodieties vēl prom, jo ir arī trešā balva un trešais uzvarētājs ir lieliskā filma, par kuru tika tik daudz diskutēts, tajā skaitā Eiropas parlamentā. Trešo balvu iegūst, jā, mēs visi zinām, kurš filma Karaliste. Gribētu lūgt uh, filmas uh, galvenās lomas tēlotāju un producentu arī šeit mums pievienoties.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

period.